pie mūsu sesijas darba kārtības. Darba kārtības projekts atbilstoši 149. pantam ir jums visiem pieejams un nesam saņēmuši nekādas darba kārtības izmaiņu priekšlikumus. Ja šāda priekšlikuma nav arī tagad, tad šo darba kārtību sēdē apstiprinam. Tādā veidā, kā tā ir mūsu priekšā.